aprīļa pārtraukto eh, Eiropas parlamenta sanāksmi par eh, atka, eh, atjaunotu. Godātie kolēģi! Lielākā daļa no mums labi atceras, ko darījuši 86. gada 26. aprīlī.